Good evening, dear colleagues. Uh, uh welcome to this joint. Uh, Kolēģi laipni lūgti šajā kopīgajā ekon un uh, budžeta komitejas sanāksmē. Pieņemsim darba kārtību, ja piekrītat. Paldies. Paziņojumi nav paredzēti. Ejam tālāk pie trešā darba kārtības punkta - viedokļu apmaiņa par reformu atbalstu programmu Referenti ir Eidera Gardieza Balrubiela kundze un Karolīna Naktigal kundze. Un es uzreiz došu vārdu referentēm. Pirmā Eidera. Piecas minūtes katrai. Maksimums, protams. Ja iespējams, var arī īsāk. You have the floor. Sí, muchísimas gracias, presidente. Intentaré en esto. Jā, jā paldies, priekšsēdētāji. Um, man ir piecas minūtes atvēlēts, un es tad eh, centīšos paskaidrot, pie kādiem jautājumiem mēs strādājam kopā ar līdzreferenti. Un vēlējos arī paskaidrot, kāpēc šī komiteja, šī kopīgā komitejas sanāksme kopā ar Ekon uz, um, sagatavoju uzmetumu. Mēs kopā ar Karolīnu strādājam jau kādu laiciņu, kopš parlaments iecēla mūs par eh, līdzreferentēm. Esam šajā prezentācijā ielikuši daudz darba, labu gribu un kopīgi strādājam pie šīs regulas, bet mums ir arī viedokļu atšķirība salīdzinot ar komisijas priekšlikumu un es paskaidrošu savas šaubas attiecībā uz komisijas priekšlikumu tekstu un eh, galvenos jautājumus, kurus mēs apspriedām. Es tad paskaidrošu, par ko es runāju. Tātad šeit mums ir runa par regulu, kuru kā priekšlikumu mums ir likus priekšā Eiropas komisija, kā budžeta instrumentu, lai veicinātu struktūrāls reformas lasot šo ziņojumu, man rodas daudz jautājumu. Pirmkārt, jau struktūrāls reformas, ko tas īsti nozīmē? Tas īsti nav definēts. Un es domāju, mēs varētu šeit pavadīt veselu sasaukumu, runājot par to, kas tas ir. Tālāk 25 miljārdi uz septiņiem gadiem visām dalību valstīm. T tā ir nauda, kas tiks samaksāta reformas programmu noslēgumā. Vai tiešām tas veicinās reformas? mudinās dalību valstis īstenot šīs reformas. Tad vēl viens jautājums. Nepopulāri. Eh, iedzīvotāju skaits, vai tas ir galvenais kriterijs, pēc kura būtu jāsadala finansējums? Un ar līdzreferenti apspriežošos jautājumus mums radās atšķirīgas, eh, atšķirīgs skatījums. Viena lieta, ko mēs iemācījāmies no krīzes, ir tas, ka uh, Eiropas Savienība nevar koncentrēties tikai uz makrofinanciālām um, eh, politiskajām um, lietām. Šīm reformām ir jābūt sasaistītām ar ilgspējīgas attīstības mērķiem, ko eh, Eiropas Savienība un individuāla dalība valsts ir salikuši kā mērķi. Eiropas pusgads ir jāmaina ņemot vērā konkrētus ieteikumus vidas jomā, sociālajā jomā. Šeit nav jāskarās tikai uz makro mērogu, ir jāskatās arī uz sociālajiem un vidas jautājumiem Eiropas pusgadā, un tas ir jādefinē savādāk, atrodot, eh, kā finansēt šīs reformas. Tā. Es pieminēju šo summu 25 miljārdi Mēs neesam apskatījuši konkrētu šo skaitli vēl, jo zinām, kā notiek sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Jautājums ir, kā tas tiks izmaksāts. Eh, tas ir tā apšaubāmi. Jo parasti programmās ir priekšfinansējums, tad seko finansējums un gala finansējums. Šeit tas ir paredzēts savādāk. Naudas sadalījuma kritērija. Manuprāt, iedzīvotājs skaits nav pareizais rādītājs. Būtu jāņem vērā ekonomiskie apstākļi, eh, kādas ir nepieciešamības, vajadzības eh, šīm dalību valstīm. Un eh, jāskatās arī uz bezdarba rādītājiem, izglītības rādītājiem, daudziem kritērijiem, kas ir daudz atbilstīgāki nekā tikai iedzīvotāju skaits. Tas ir tas, par ko mēs e, pēdējos divus mēnešus ar Karolīnu abus esam pārunājuši un neesam īsti nonākuši pie kādas skaidras nostājas. Mēs saprotam, ka mums ir viedokļa atšķirība un varu tikai sacīt, ka daram visu, ko e, iespējams darīt, lai nonāktu pie ziņojuma teksta ar kādām minimālām prasībām, Un šī viedokļu apmaiņa starp abām komitejām eh, mums likās ļoti svarīga, lai varētu labāk izprast, kādas ir citu politisko grupu idejas, viedokļi par šo regulu, lai no tās meltos iedvesmu mūsu debatēm, lai saprastu, kurā virzienā parlaments vēlas iet. 5 sekundes vēl palika. Jā, paldies. <clears throat> Otra līdzreferente Naktigāls kundze. Jā, paldies. Paldies kolēģiem par to, ka ieradāties šo viedokļu apmaiņu. Man galvenā ideja, ko es vēlos paust, ir tas, ka es atzinīgi vērtēju reformu atbalsta programmu, ko komisija ierosināja. Es atbalstu arī mērķus, kas ir šai programmai. Dalība valsts veids struktūrālas reformas, kas uh, veicina um, noturību Eiropas Savienības ekonomikai. Uh, un tas padarīs arī mūsu Eiropas Savienību spēcīgāku, lai varētu turēties pretī nākotnes ekonomiskajām finanšu krīzēm. Eidara jau pieminēja to, ka mēs diemžēl neatradām vienprātīgu risinājumu ziņojumam, bet es domāju, ka mūsu sadarbību var raksturot kā tādu, kas ir ļoti uh, labi norit, eh, bet ir ideoloģisks atšķirības. Un es īstenībā būtu gājis vēl tālāk nekā komisija savā priekšlikumā, ietverot šeit Eiropas pusgadu un visu Eiropas Savienības budžetu kā vēl vienu nosacījumu. Bet es saprotu, ka tas ievērojami pārsniedz to, ko prasa vai piedāvā drīzāk šeit komisija. Tāpēc es esmu noteikusi piecus galvenos mērķus, ko vēlos pieminēt. Pirmkārt, es vēlos saglabāt darbības jomu, kā to ierosina komisija. Attiecībā uz eh, dalību valstīm vērstām eh, rekomendācijām, ieteikumiem, tad ir skaidri izaicinājumi minēti, kas dalību valstīm ir jāpārvar. Programma ir brīvprātīga un dalību valstis var izvēlēties, kuras problēmas, kuras izaicinājumus tās eh, risinās. Tikai tās reformas, kas ir būtiskas un visaptarošas, manuprāt, būtu e, jāļauj finansēt no šī instrumenta. Un tas, kā tiek e, sadalīts finansējums, es atbalstu komisijas ideju. Mans otrs mērķis ir veicināt e, pārbaužu īstenošanu attiecībā uz to, kurām reformām būtu jābūt uh, šeit eh, iekļautām. Visa atbildība ir komisijai. Ir ekonomiskās prognozes, ziņojumi par dalību valstīm, Eiropas pusgads, dalību valstīm vērsti ieteikumi un eh, tālāk reforma priekšlikumi. Un beigās lēmums par to, vai maksājums ir jāveic. Šo procesu vajadzētu sadalīt, lai tur būtu vairāk pārbaužu. Un um, man uh, prieks, ka Eidara arī piekrītam. Līdz ar to mēs strādājam pie neatkarīgu fiskālo iestāžu uh, izmantošanas, kas būtu izveidots katrā dalību valstī. Tām būtu jāsniedz savus atzinums uh, šiem, um, šiem priekšlikumiem un neatkarīgi iestāžu vērtējums palīdzēs izvērtēt um, Eiropas komisijai šo procesu. Treškārt, ir nepieciešams nodrošināt, ka dalībvalstīm netiek piešķirts uh, finansējums, kas uh, neatbilst septītām pantām. Finansējums jāsniedz tikai tādām dalībvalstīm, kas uh, ievēro tiesiskumu Eiropas Savienībā. Uh, Es zinu, ka tiesiskums jums eh, ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka mēs varam eh, panākt arī veidu, kā to īstenot praksē. Reformā jābūt eh, ar pievienoto vērtību un jāveic arī izmaksu un iegūma analīze. Un maksājumi jāveic tikai par reformām, kas veicina attiecīgās dalībvalsts un visu Eiropas Savienības noturību. Uh, ir jābūt šim pozitīvam tālākas ietekmes efektam uz citām dalību valstīm. Reformai pilnībā jāatbilst izvērtējumu kritērijiem. Līdz ar to vērtējums apmierinoši, manuprāt, nav pietiekami labs. Un pēdējais, piektais punkts. Mums ir jāprecizē konverģences mehānisma eh, darbības joma. Tām eh, ir jābūt reformām, kas palīdz izpildīt eh, līgumā minētos kritērijus, lai pievienotos eiro. Un jāsaskaņo ar Eirozonas likumdošanu. Banku savienības likumdošana, protams, ir skaidrs piemērs, un tas veicinās konverģenci un vieglāku pievienošanos Eirozonai. Es, protams, ar nepacietību gaidu kolēģu viedokļus par šo priekšlikumu, un esmu pārliecināta, ka Eidara un es varēs pabeigt šo ziņojumu mēneša laikā. Paldies! Tagad vārds ēnu referentiem. Došu vadības grožus manam draugam Sarvamā kungam. Paldies, Gatjērī kungs! Ļaujiet man vispirms uzsvērt, ka mēs jau esam iekavējuši sākot darbu desmit minūtes vēlāk, un astoņos mums ir jāatstāj šī zāle. Līdz ar to aicinu visus, tā skaitā ēnu referentus, nu, ievērot laiku. Sāksim ar EPP Alēnas Lamasūrs. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties mūsu abām referentēm par mutisko izklāstu. Es uh, uzskatu, ka ekona koordinātore no sociālistu grupas un arī es zinu, ka noteiktas uh, grupas ir pieprasījušas uh, rakstīt šo ziņojumu noteiktā kalendārā laikā, ņemot vērā um, to, ko ir paveikušas referentes. Kopumā runājot, pirmā E, pirmais iespējas ir tāds, ka komisijas priekšlikums ir pietiekami saprātīgs, un e, šeit ir akcents uz to, ka ir nepieciešams stiprināt eirozonu, e, jāstiprina arī budžetārā kapacitāte Tātad šās ir priekšlikums, un tas iet pareizā virzienā. Ir divi punkti, kurus uh, uzskatu, kur ir jāpievērš uzmanība. Vajadzētu izvairīties no šiem morāliem riskiem vai apdraudējumiem. Nevajadzētu pieļaut tādu situāciju, kad valstis uzsāka um, reformas, lai saņemtu palīdzību. Šī sistēma, ko mēs piedāvājam, ir īpatnēji, un šeit mēs runājam vairāk par politiku pozitīviem stimuliem, nevis e, negatīviem. Par pozitīviem mēs runājam saistībā ar kondicionalitāti. E, ir šeit nav domāts e, atbalstīt uh, reformas, kas um, nav saprātīgas. Un otra lieta - vajadzētu izvairīties no birokrātiskiem mehānismiem. Šeit ir dažas detaļas, ko piedāvā Eiropas komisija, ir noteikti nosacījumi, definīcijas um, arī dažādi termiņi, un vai ar visiem šiem nosacījumiem nav risks, ka mēs varētu iekrist birokrātijas slazdā vēlāk. And, uh, econ... Paldies, tālāk ekon vēnu uh, referente no EPP ir Ivana Maletič, lūdzu vārds jums. Paldies. Pēc ļoti uh, sekmīgas izmēģinājumu fāzes šīm programmai Mēs palielinājām e, šo finansējumu par 80 miljoniem eiro, un tagad mums ir jālēm par e, darba turpināšanu, izveidojot īpašu programmu, kas palīdz atbalstīt struktūrālās reformas un konverģenciju e, iestājai Eirozonā. Mēs visi zinām, ka investīcijas dažādos kapitāla un attīstības projektos kurus mēs atbalstam ar dažādiem Eiropas Savienības budžeta instrumentiem, kur kohēzijas politika ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, eh, tāpat arī ESF un EVRD, bet arī kopējā lauksaimniecības politika un visi citi instrumenti tomēr nevar dot eh, tos rezultātus, kurus mēs sagaidām bez reformām ilgtermiņā. Un tad mēs varam nonākt galu galā pie tā, ka mazāk attīstītie reģioni nevis attīstās, bet eh, tieši pretēji atšķirības ar reģioniem pieaug. Tāpēc eh, šī programma mums visiem ir ļoti svarīga. Kā ekon komitejai mums, protams, ir jāatbalsta šī programma, bet mums ir arī jācīnās par lielākām investīcijām Eiropas Savienības līmenī, eh, kā otrajā pīlārā kas ir ļoti svarīgi izaugsmēji, jo bez investīcijām mēs e, nesasniegsim rezultātus. Lieta ir tāda, ka jaunajā daudzgada finanšu schēmā komisijas priekšlikums ir samazināt e, kohēzijas finansējumu par 11%, jeb 45 miljārdiem eiro. Un paredzēt arī samazinājumu tātad arī 45%. Un jaunā programma ir 25 miljārdi šeit struktūrālām reformām, no kurām 2,2 miljārdi paredzēti konverģencei valstīm, kas neietilpst Eirozonā. Turklāt komisija ierosina sadalīt uh, šo finansējumu no reformu atbalstu programmu balstoties uz uh, dalībvalstu iedzīvotāju skaitu. Manuprāt, mums ir jāmaina šī pieeja un e, jāmaina tas, kā šī nauda tiks sadalīta. Un nevajadzētu balstīties uz iedzīvotāju skaita, bet gan uz sarežģītību e, īstenotajām reformām. Un e, arī uz dalībvalstīm vērsto ieteikumu skaitu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Paldies, Maletičs kundze, es atvainojos, ka man ir jābūt šim ļaunajam, bet, kā sacīju, jums ir maksimāli divas minūtes. Sociāldemokrāti, ekonēna referents Mavridis kungs. Paldies! Tā kā šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, centīšos izteikties īsi un precīzi. Šis jaunais priekšlikums no Eiropas komisijas balstās uz pieredzi, kas gūta no pašreizējās struktūra reforma atbalsta programmas 2017. līdz 2020. gadam, kas ir līdz šim sekmīgi darbojusies. Un tāpēc mums vajadzētu arī mēģināt eh, mācīties no tās. Eh, tik tālu es atzinīgi vērtīju komisijas priekšlikumu, tomēr ir būtiski elementi, kurus ir nepieciešams uzlabot, lai varētu atbalstīt šo priekšlikumu kopumā. Pirmkārt, Ja mēs visi piekrītam, ka šī priekšlikuma galvenais mērķis ir veicināt konverģenci, tad, lai šo mērķi sasniegtu, mums ir nepieciešami ekonomiskā un sociālā konverģence likt uz vienādiem pamatiem. Tiem ir jābūt abiem vienlīdz svarīgiem, lai cīnītos ar negatīvām sekām no smagām reformām un tam ir jāpiemē, jābūt piemērojumam visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Ta, tālāk mums ir jāizteno Eiropas sociālo tiesību pilārs un ilgspējīgas attīstības mērķi nu, saskaņā ar Parīzes vienošanos arī, kas ir būtisks priekšlikums, bet tas šeit nav ietverts. Otrakārt, viens no svarīgākajiem elementiem iepriekšējā priekšlikumā bija um, veicināt to, ka dalībvalsts uzņemas atbildību. Un šeit es e, vairāk runāju par pirmo pīlāru. Tā darbības joma ir jāpaplašina, neaprobežoja tikai ar Eiropas pusgadu programmu. Treškārt, reforma Eiropas Savienībā ir jābūt vērstām uz izaugsmas veicināšanu, sociālo iekļaušanu, teritoriālo kohēziju, vienlīdzīgām iespējām un cīņu ar nabadzību. sniedzot iespējas īstenot ambiciozus un sociāli līdzsvarotas struktūrālās reformas. Tas ir labs mērķis, bet mēs uzskatām, ka šāda īstenošana īsti nedos uh, solīto rezultātu. Un pēdējais komentārs ir svarīgi uzsvērt, ka šīm reformām uh, nu, tās nedrīkst tomēr īstenot uh, uz kohēzijas politikas rēķina. Paldies, Mavridis kungs! ECR budžetu e, mums e, Kelma kungs nav šeit, tāpēc došu vārdu Lukas kungam, kurš ir ekonēna referents no ECR. Paldies, priekšsēdētāji! Tā kā mums nav pieejams uh, dokumentu projekts, varbūt ir laiks tā pamatīgāk eh, diskutēt par šo komisijas priekšlikumu, kas pārsteidzošā veidā šeit paredz eh, lielu finansējumu, 25 miljārdus eiro reformēm, kaut gan eh, empiriska pieredze līdz šim ir bijusi ar salīdzinoši mazām summām. Šeit ir norādīts tikai uz pieredzi saistībā ar Grieķiju, kur ir pilnīgi cita situācija, bijusi pilnīgi cita programma. Uh, Vai to vienkārši var kopēt šeit, es atļaušos apšaubīt. Jo tas tāds eh, izvērtējums ir tikai no 2014. gada, bet mēs jau esam četrus gadus vēlāk. Nu, diemžēl tas ir arī viss, kas ir pieejams. Jājautā ir, kāda iemesla dēļ eh, būtu jāfinansē reformas, ja eh, šī pašas reformas ir dalībvalstu interesēs. Šeit ir jādomā arī par tālākajošo ietekmi. Un arī tas, ko Alans Lamasūrs eh, sacīja eh, saistībā ar eh, moral hazard jautājumu, šo risku, kas saistīts ar bezatbildīgu rīcību. Tāpat arī attiecībā uz reformu īstenošanas instrumentu, kur runa par 22 miljoniem eiro. Es gribu pašas ar saprotams lietas, ka tiek prasīts struktūrāls uh, reformas īstenot, bet tehniskā palīdzība eh, tiek veicināta tikai ar 814 miljoniem eiro, kas, manuprāt, nav pietiekami. Jautājums, vai tiks radīta pievienotā vērtība Eiropas līmenī? Es uzskatu, ka būs jāpierāda, ka projektiem ir šī pievienotā Eiropas vērtība, jo tie, tās reformas, kas ir tikai nacionālās interesēs īstenotas, tām nav, nebūtu nepieciešams Eiropas Savienības um, finansējums. Um, Septītā panta, kā kritērija izmantošana, es vēlos atgādināt, ka uh, kamēr neviens nav notiesāts, viņu par vainīgu atzīt nevar. Uh, Līdz ar to tur ir paredzēti trīs soļi, kuri konstruktīvs dialogs ar dalību valsti, kas tiek apsūdzēta, un tas absolūti nenozīmē, ka šīs valsts vaina jau ir pierādīta, līdz ar to es netic, neuzskatu, ka uzsākot 7. panta procedūru, pirmajos divos posmos jau būtu iespējams īstenot eh, šādas sankcijas. Priekšsēdētāji, jā, tad, tad arī viss paldies. Um, we don't have Mr. Bite either, but Nav mums arī Baitkunga. Un Gīgaldkungs ir klātesošs no zaļajiem. Jums četras minūtes. Nu, es arī centīšos iekļauties divās. Vispirms es vēlētos pateikties referentiem. Un atzīmēt, ka principā Mēs atbalstām Eiropas instrumentu izveidi, kas stimulētu reformas dalībvalstīs. Taču skaidri ir jāsaka, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ko mēs šeit darām, jo šķiet, ka vairums finansējumu galu galā nāks no struktūra fondiem un budžeta sarunās reāli būs tā, ka tiks saglabāt Uh, samazinājums struktūra fondos, un beigās mums būs mazāk naudas uh, nekā šie 25 miljārdi, kas ir ieplānoti jaunajiem instrumentiem. Īpaši tiem, kas ir domāti, lai finansētu struktūrālo reformu atbalstu. Un beig beigās var izrādīties tā, ka faktiski tas būs tāds slēpts kohēzijas eh, politikas samazinājums slēptā veidā. Un es domāju, ka parlaments to nevar atbalstīt. Un tad, kad mēs runājam par kritērijiem, ir daudz ļoti interesantu jautājumu, kur jau uzdeva Malatišs kundze par to, kādēļ tas būtu jādala tagad un kāpēc ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, ja vajadzības var būt atšķirīgas. Un kritēriji, kurus esam izstrādājuši koplēmumu procedūrā, struktūra fondiem, varētu izrādīties nepiemēroti eh, jaunajai eh, reformai tos nevarētu piemērot tādā pašā veidā un tās pašās jomās, kā klimats, eh, dzimuma līdzsiesība un tam līdzīgi. Tā kā mums ir eh, struktūra fondi, kas ir vairāk vērsti uz investīcijām, un ja mēs eh, saņemsim jaunu finansējumu, uh, nu tad tai būtu jābūt svaigai jaunai naudai. Un, kas attiec uz konverģences instrumentu jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, to mēs varētu atbalstīt, bet mēs vēlamies, lai kritēriji izietu ārpus šaurajiem četriem punktiem kas balstās pagaidām uz līgumiem, jo finanšu uzraudzības trūkums, korupcija, uh, Tas e, viss ir e, jāiekļauj, ieskaitot arī makroekonomisku kās um, e, nelīdzsvarotības un jābūt sasaistēs starp šiem fondiem un 7. panta procedūrā, kā mēs tās uh, izstrādāsim detalizētāk par to vēl jārunā, bet, nu, principā tas būtu lielos vilcienos. Paldies, uh, Gīgolda kungs, par to, ka tikāt galā ātrāk kā četrās minūtēs. Nu, ja mēs turpināsim tādā pašā tempā, tad es varēšu vēl piešķirt papildus laiku tiem, kurus nācās tā diezgan šērpi pārtraukt. Bet turpināsim tālāk. Budžeta grupas ēna referenta no goja grupas Riads kundze nav šeit klāt, ekon no gojas viegas kungs arī nav klāt budžetēnu referents, referents par EFDD. Šķiet, ka arī Valikunga nav, tātad nevaram dot vārdu, un Zanīkungs arī šeit nav. Nu tad pārējām pie brīvā mikrofona, un mums tagad ir gan laika šai procedūrai, un Berešs kundze pirmā. Paldies! priekšsēdētājiem. Paldies līdzreferentiem par šo dokumentu, eh, kur ir paredzēts palīdzēt reformu veikšanā valstīm. Šis princips nav tāds, ko mēs nevaram pieņemt bez pārdomām. Mēs runājam par struktūrālām reformām, un te ir grūtība, jo šīs struktūra reformas eh, nekad nav bijušas definētas. Komisija nav gājuši šajā ceļā. Un šeit ir nepieciešams skaidrojums, šādu skaidrojumu atbalstītu arī dalībvalsts ir jādomā par to, kā struktūrēt šo sistēmu. Šeit ir jāiesaist arī komisija, un tas ir saistīts ar Eiropas pusgadu. Sanīkungs nav šeit, un mēs tiešām šodien piedāvājam šo instrumentu, lai atbalstītu struktūru reformas. Manai grupai jāsaka, šis jautājums jau ir bijis interešu lokā garu ilgu laiku. Un kas ir šeit svarīgi? Protams, mēs realizējam struktūra reformas, un jo īpaši nepieciešams ir tādas, kas vairo Eiropas pievienoto vērtību. Šeit ir jāfokusēs uz cilvēku, uz inovācijām, izglītību, pielāgošanās kapacitāti gan skolās, gan slimnīcās. Un tas eh, viss ir saistīts ar sociālajām investīcijām. Un tagad mēs domājam par to, kā mēs nodrošināsim konverģenci ar eh, citām, ar mm, ekonomikām. Šīs ekonomikas ir tik ļoti dažādas un nav iespējams eh, līdzās pastāvēt eh, ar vienādiem naudas līdzekļiem un kā lai to iekļauj jaunajā programmā. Uh, Šeit ir neliela aploksne. Tā ir maza aploksne, jūs jau saprotat, un tas man liek uzdot jautājumu. Es domāju, ka mēs, eh, mums jāuzdod jautājums par to, ar kād, uz kādiem nosacījumiem jaunās valstis Eirozonai pievienosies, jo īpaši tas būtu jāskaidro pēc Brexita, jāprecizē gan kalendārais plāns, gan arī. Uh, gan arī nosacījumi septītais eh, pants un um, dokumenti, kas mums ir jāpēta, tas viss ir jādara saskanīgi. Un visbeidzot, kā ir ar šādu programmu veidošanu un kā ir ar šo referenci ietvaru Eiropas pusgada sakarā, mums ir jāatbalsta mūsu ekonomiskā attīstība Un ir jāprecizē šis konteksts. Nesmu pārliecināta, ka komisijas priekšlikums ir līdz galam skaidrs. Un es ļoti ceru, ka referents varēs arī precizēt šo kontekstu. Uh, Jā, nu, vajadzētu censties uh, vienā minūtē iekļauties. Nu, bet mēs jums piedodam, jo es to tā skaidri nepateicu. Kalīns kungs, paldies! Jā, nu, eh, būtu tikai saprātīgi, ja mēs sasaistītu struktūra fondus ar īpašu programmu. Bet eh, runājot par uh, eh, morālu hazardu, šis apstākļus, protams, ir jāņem vērā. Un daudz kas vēl ir jādefinē un jāprecizē. Makroekonomiskā stabilitāte nav panākama tikai ar transferu maksājumiem un tas ir pašas ES interesēs un arī um, dalību valstu interesēs, lai uh, šīs reformas arī tiktu realizētas un būtu saprātīgas. Un tieši tāpēc ir uh, jāpanāk atbilstība veselai virknei kritēriju, un uh, reforma tiešām ir jādefinē tā, lai tā būtu jēgpilna. un reformām ir jābūt tādām, kas tiešām novestu pie reāls eh, konverģences. Un uh, maksājumiem ir jābūt eh, piesaistītiem noteiktiem nosacījumiem, kas ir vērsti uz uh, struktūrālo reformu realizāciju un kas attiec uz uh, Eiropas pusgadā uh, izstrādātajām komisijas dalībvalstīm veltītajām reformām. Un, eh, ja gadījumā noteikti vērtspapīri tiek uh, novēr, maz, novērtēti par mazu, tad uh, mums ir jāņem vērā šis uh, kriteriji. Nākušais runātājs, jā, paldies. Jā, nu, mums, protams, ir jāturpina virzīties uz priekšu noteiktā tempā. Nav mm, nekāda jēga mm, ņemot vērā to, ka mums ir vesela virkni ziņojumu, piemēram, par uh, investīciju fondu. Jā, nu, struktūra eh, reformas, eh, varētu teikt, ir tā diezgan triviāla tēma, un tās faktiski saistās ar budžetu. Un eh, deficits budžetā faktiski nozīmē to, ka mēs iztērējam vairāk nekā mēs ieņemam. Un līdz ar to grūtāk uh, nodrošināt eh, resursus, kas ir nepieciešami. Un faktiski nu, tā ir tāda diezgan triviāla patiesība par to, kā mēs tērējam eh, budžetu. Un ja kāds tērē vairāk kā ieņem, tad rodas problēma. Un eh, tieši tāpēc vienmēr ir vēlts papulēties, lai nodrošinātu makroekonomisko stabilitāti, jo, ja būs nepieciešams budžetā aizņemties naudu, tad tas vienmēr būs saistīts ar tālākām grūtībām. Paldies! Tālāk, Herald kungs, jāpaldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribētu minēt par eh, se, eh, priekšlikumu 16. pāntu otro punktu, kur ir eh, runa par piecu gadu periodu eh, līdz eh, no, priekšlikumu stāšanās spēkā un reformu realizācijai. Mūsuprāt, manuprāt, tas ir daudz par īsu, jo mums jau ir pieredze ar iepriekšējo regulējumu, un cik tālu es to zinu, Es domāju, ka ir svarīgi, eh, lai eh, tiktu noteikts garāks eh, laika periods nepieciešams. 16 mēnešu vietā ir jābūt 10 gadiem. Tas būtu pietiekams, lai nosektu vismaz trīs finansēšanas periodus. Uh, Un es vēlētos lūgt ēnu referentus un referentus vēl tālāk pārdomāt šo priekšlikumu. Un pēdējais runātājs, kas ir lūdzis vārdu, ir Žambonkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tas acīm redzot būs saistīts ar sociālām sekām. Protams, tas ietekmēs arī kaut ko citu ekonomikā, bet eh, noteikti tas būs saistīts ar uh, nodarbinātību. Mums jākoncentrējas uz šo likumdošanas pakotni. Un, nu, attiecībā uz nodarbinātību, nu, mēs tur kādu atzinumu neesam īpaši rakstījuši, bet Es eh, biju ēnu referents eh, tieši nodarbinātības jautājumos, tāpēc gribētu pajautāt Karolīnai, vai nebūtu iespējams šeit panākt kaut kādus kopsaucējus, jo ir nepieciešams nodrošināt patiesu solidaritāti un eh, īstu kohēziju, Eiropas pilsonību. Es gribētu teikt, ka mm, iedzīvotājus kaits eh, nav pareizais kriterijs. Tas nav nopietni maksāt tiem, kuriem ir vairāk iedzīvotāji, arī vairāk naudas samaksāt. Un tagad es vēlētos pajautāt, vai kāds eh, no ēnu referentiem nevēlas vēlreiz izteikties, ja mums tagad ir šāda iespēja. Un liels paldies! Mums ir arī klāta Eiropas komisija, tāpēc uzreiz došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Daži punkti, kas tika minēti. Vispirms par šo te iedzīvotāju skaitu, kāpēc e, komisija ir izvēlēsies šādu rādītāju, lai noteikti piešķīrumu apjomu. apjomu. Nu, finanšu stimuli šāda veida programmai ir jābūt samērojumiem ar valsts izmēriem, lai valstī tiešām būtu stimuls eh, kaut ko darīt un eh, ieguldījumam jābūt pietiekami lielam, lai šādu stimulu radītu. Jābūt arī godīgam sadalījumam eh, starp dalību valstīm. Un tieši tāpēc šis kritērijs iedzīvotājs skaits uh, faktiski apmierina abas šīs vajadzības. Vispirms e, ļauj e, nodrošināt pietiekoši nopietnu stīmulu gan lielām, gan mazām e, dalību valstīm, un no otras puses tās ļauj katram Eiropas Savienības pilsonim būt neto ieguvējam naudas izteiksmē no šīs programmas. Un es vēlētos atkārtot, ka šī daļa eh, faktiski šis nosacījums ir arī samērojums ar juridisko pamatu attiecībā uz kohēziju. 175. panta trešais punkts. Eh, eh, Lezd ir tas, kas regulē šādu te sadalījumu un proporciju. Solidaritātes fonds, globālās pielāgošanas fonds, tie visi ir balstīti uz šī paša uh, principa, kas ir uh, neitrāls rādītājs. Mēs te neizgudrojam kaut ko, kas jau nav esošs, kas jau nav noteikts ēs likumdošanā. Un te tiek ņemt vērā arī sociāli un vides aspekti. Jā, nu, eh, jūs teicāt, ka tas būtu svarīgi. Jā, tas arī būtu iespējams. Programma joprojām ir brīvprātīga, tā ir balstīta uz eh, dalību valsts iniciatīvu. Uh, un atbalsta tiesīgumu arī noteiks tas, kā dalība valstis realizēs um, dalību valstīm domātās rekomendācijas, bet ir arī citi dokumenti. Dalībvalsts pašas varēs izvēlēties um, attiecīgās reformas, ko tās vēlas veikt, un tās teorētiski var iet tālāk par vienkāršu fiskālo disciplīnu un risināt ar vīdi saistīts jautājums un cits jautājums arī sociālos, jo uh, tie vienmēr, uh, sociālajie aspekti vienmēr gūst atbalstu no struktūra fondiem, tā kā, uh, jā, Lazārkungs acītais, mums ir vairāk jādomā par to, lai dalība valstis, nu, necentos izvēlēties tikai to, kas tām ir vistīkamākais. Un reformu nepieciešamības identificēšana ir dalība valsts ziņā, bet tam ir jābūt saistītam ar eh, Eiropas pusgadu un politikas koordināciju, ir jābūt uh, koleģiālām uh, pārbaudēm uh, un, un pēc noteiktu mērķu sasniegšanas ir jāizvairās no moral hazard situācijas, lai nebūtu tā, ka eh, noejot pusceļu nākas griezties atpakaļ. Un tad saistība ar struktūra fondiem, protams, ka ap šīs programmas ir cieši saistīts, gan struktūra fondi, gan reforma atbalsta programma, atrodas zem kohēzijas sadaļas, tagad tās ir cieši saistītas un savstarpēji vienotru papildinošas. Un, kas attiec uz daudzgadu investīciju stratēģijām un fizikālo investīciju sadalījumu, vairāk tiks saistītas tieši ar struktūrālo reformu realizēšanu saistībā ar Eiropas semestru. Un eh, koordinācijas mehānisms jau šobrīd eksistē, un nu, tā tas arī ir. Liels paldies! Es Svens Gigolds vēlas uzdot jautājumu. Jā, paldies, es tikai gribēju atzīmēt, ka komisijai vajadzētu varbūt vairāk laika, lai atbildētu uz jautājumiem, eh, ko mm, komisija ignorēja, ko uzdev daudzi kolēģi. Nesprot, kāpēc Vācijai, ja tā saņems 4 miljārdus papildus, kāpēc eh, tā jau vēl vajag kādas reformas, ja tas būs vairāk par 4 miljārdiem. Uh, Es tikai aprēķināju, ka tādā gadījumā, var, es tā rēķināju, ja nu gadījumā scenārijs, ka Briti pie mums paliek, bet ja viņi tomēr nepaliek, tad kas garantēs, ka Vācija veiks kaut kādas struktūrālas reformas, ja viņi tāpat dabūs vairāk līdzekļu. Un komisija stipri atšķaidījusi zaļos un sociālos aspektus Eiropas pusgadā. Kāpēc parlamentam pēc tam, kad komisija uh, Eh, šo kritēriju iekļaušanu ir tik ļoti atšķēdījusi mm, struktūrālo reformu eh, rekomendācijas, kāpēc mums būtu jāpiekrīt šiem atšķaidītiem kritērijiem un jātiecina uz tik lielu līdzekļu apjomu jo parastie struktūru fondus izmantojot, mēs šos kritērijus joprojām varam turpināt ievērot. Lūdzu, komisija atbild. Kāpēc Vācijai vajadzīga nauda? Faktiski ir tā, ka programmas ietvaros nav paredzēts nekavējoties piešķirt dalībvalstī kaut ko. E, tā ir diezgan sis nu, jauna sistēma, novatoriska. E, tā ir saistīta ar maksimālo finansiālo ieguldījumu. Tas nozīmē, ka, ja. Uh, dalībvalsts piedāvā kādu reformu saistībā ar programmu, un tad notiek izvērtējums, un tas ir pozitīvs, un tad reforma tiek īstenota, tad eh, attiecīgi eh, tiek piešķirts šis finansējums vai nu simtprocentīgi pret iedzīvotāju skaitu vai kā savādāk. Tātad automātiski nekas nenotiek. Uh, Eh, pieņemsim dalībvalsts. Eh, eh, da, dalībvalsts neuzskata, ka ir nepieciešamas reformas, tad nauda atgriežas kopējā makā. Par sociāliem un par vidas aspektiem šeit es varu atkārtot, ka šie aspekti nav izslēgti. Arī tos var ieslēgt iekšā programmā. Tas ir saistīts ar dalībvalstu noteiktajām uh, reformām semestra ietvarā, kas ir eh, saistīta ar šiem aspektiem, ieskaitot vides, vidiskos aspektus. Paldies, Vaidu, kas tagad sāks no referentēm, Aldi referente vispirms lūdzu. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Paldies kolēģiem par visiem viedokļiem, par šo apmaiņu izskanēja svarīgs jautājums. Jautājums ir par to, vai mēs piekrītam šim principam, vai mēs to akceptējam, vai mēs gribam padarīt Eiropas Savienību spēcīgāku. Es domāju, ka visi to atbalstītu. Un lūk, šāds princips ir šīs programmas pamatā. Un no jūsu reakcijas es secinu, ka atbalsts programmai ir paceļās jautājumi par to, kā labāk veidot šo programmu labāku, lai Eiropas Savienība būtu spēcīgāka par šo morālo kaitējumu. E, vispirms to ieminējās Lamasurkungs, tad Bernt Luka un arī komisijas pārstāvs. Šeit es pilnībā piekrītu. Es uzskatu, ka e, tas ir pats svarīgākais šajā programmā, ko mēs nedrīkstam aizmirst Un īsts komentārs par darbības jomu vai par aptvērumu. Šeit nolūks izmantot Eiropas pusgada ietvaru ir tāds, ka tikai tās re, reformas, kas ir visaptverošas, kas ir vajadzīgas, tās arī saņem finansēm. Tieši tāpēc es uzskatu, ka Eiropas pusgadam ir jābūt kā tādam ietvaram šajā um, programmā. Un visbeidzot, ir tā. Es eh, tiešām saprotu visu šīs cerības, kas ir saistīts ar ziņojumu. Arī es gribētu pabeigt šo ziņojumu laikā. Uh, Un šāda viedokļa apmaiņa eh, liek eh, darboties noteiktā virzībā. Tas nav tikai spiediens, un es ļoti ceru, ka līdz mēneša beigām mēs arī izstrādāsim eh, šo ziņām. Paldies! Otra referente, paldies! Es gribētu pateikties visiem runātājiem runātāju viedokļi bija ļoti skaidri un liels paldies par jaunajām domām, kas arī šeit izskanēja, papildinot iepriekšējās. Es eh, saprotu, ka man un kolēģi vajadzēs panākt noteiktu konsensu. Šeit mēs redzam viedokļu atšķirību, konstatējam, ka grupas virzās dažādos virzienos Bet, kā jau es teicu, šīs sarunas sākumā mēs esam apņēmības eh, pilni un centīsimies panākt vienošanos un centīsimies uzrakstīt ziņojumu, ko mēs arī tālāk eh, apspriedīsim šajā mm, komitejā. Par morālo kaitējumu es tiešām esmu pārsteigta, ka mm, tik daudzi par to ierunājās. Ja jūs runājat par šo finansējumu sadali uz eh, dalībvalstīm, Es nedomāju, ka Vācija mm, pārstās veidot savas reformas, ja pasolīti tiks divi miljardi vai Francija par pusotra miljonu kaut miljardu atteiksies. Es nedomāju, ka šāda tendence ir mm, tāda reāli riskanta. Valstis neapstāsies e, pie savu reformu, neapturēs reformas gaidot šo te naudu. Bet e, par e, struktūru fondu uh, definīciju. Es pirmām kārtām domāju par struktūra deficīta mazināšanu. Es nezinu, vai tāda definīcija būtu pareiza, bet ko saka Eiropas centrālā banka un kāda ir šīs bankas struktūrālo reformu definīcija? Es eh, neesmu pārliecināta, ka viņu mm, politika ir īpaši progresīva, bet eh, noteikti ir rādītāji kā, tādi kā izaugsme, iekļautība, eh, piekļuve izglītībai un ļoti daudz citi vispār zināmi aspekti ir nepieciešamība veicināt eh, ekonomisko taisnīgumu un iekļautību tad um, šie ir tādi parametri, uz ko balstās šis priekšlikums. Un, jebkurā gadījumā esam apņēmuši pilni strādāt, meklēt risinājumus un veidot šo programmu. Paldies! Paldies, Gārdieza Balkundzei! Mēs novēlam jums veiksmi un gribētu jums vēl atgādināt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš vēl ir jāprecizē. Tas ir trešais punkts. Un pabeidzām to ceturtais citi jautājumi, tāda nav. Piektais punkts citi. Nākamā sanāksme. Tad nākamā sanāksme būs ceturtdien, astoņos no rīta. Un ne šajā telpā, bet vienu stāvu zemāk simtajā zālē. Viks simts un tur mēs runāsim par Eiropas stabilizācijas funkciju un saistītiem jautājumiem. Līdz ar to sapulci slēdzam. We are out. Why? Uh, we have now econ.